grupas. Esmu saņēmusi pieteikumu iecelt Mariju Terēzu Himenesu Barbatu par locekli kultūras un izglītības komitejā delegācijā attiecībām ar eh, Magreb valstīm, kā arī dele, parla, delegācijā parlamentārai asamblējai ar Vidusjūras Savienību. Vai ir